aprīļa sēdē ir apstiprinājusi Toreses Martinezes eh, kundzes un Mihai Turkanu kandidatūras un ar 25. Eh, martu un 2. martu viņi mandāti tiek eh, atzīti par spēkā esošiem, vai kādam ir pretenzijas. Nē, tad mēs apstiprinām šo mandātu derīgumu. Juridisko lietu komiteja man paziņo.